Tunisijai. Vicepriekšsēdētājs vārdā vārds komisāram Hānam Lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, dāmas un kungi, mūs visus pārņēma šausmas raugoties uz attēliem ar tik gļēvelīgā veidā nogalinātajiem turistiem sūsas pludmalē. Tas bija uzbrukums, eh, kura mērķis bija sēt bailes un šķelt. Un mēs eh, esam eh, apņēmušies strādāt pie tā, lai teroristi negūtu pasākums, tas panākums. Tas bija uzbrukums parastajiem cilvēkiem, un mēs jūtam līdzi upuriem un Tunisijas iedzīvotājiem. Tas bija arī uzbrukums Tunisijas izvēlē par labu demokrātijai, uzbrukums vērsās pret turisma industriju, kas ir Tunisijas ekonomikas pamats un kas jau tā saskars ar grūtībām. Tunisijas īstenotā pārēja uz demokrātiju kopš 2000. gadiem ir unikāla, un paši tunisieši to uzskata par trauslu, jo joprojām ir neatrisināti sociopolitiski uzdevumi. Vērienīgas reformas joprojām ir vajadzīgas, lai apvienotu valsts eh, demokrātiskos spēkus, konsolidētu konstitūciju un citādi gādāt arī par Tunisijas jauniešiem. Uh, Eiropas Savienība ir atbalstījusi Tunisijas centienus kopš 2011. gada un turpinās to darīt. Eiropas Savienība ir šīs valdības uh, atbalsta ievērojams savots. Es ceru, ka Eiropieši turpinās doties uz Tunisiju un investēt šajā valstī. Tā ir mūsu kopīgā atbildība. Mums ir jānodrošina, lai valsts varētu turpināt virzīties uz demokrātiju droši Šie uzbrukumi nebija pirmā pazīme lielajiem drošības draudiem Tunisijā. Kopš revolūcijas Eiropas Savienība ir sadarbojusies ar valsts iestādēm, runājot par visaptvarošajām reformām drošības jomā, tiecoties nodrošināt uh, efektīvāku drošības institūciju darbu, tām sniedzot vajadzīgo drošību iedzīvotājiem un vienlaikus respektējot visas normas, ko paredz arī jaunā konstitūcija. Neraugoties uz grūtībām, izstrādājot sadarbības programmas par tik delikātu tēmu, pašreizējais vēlētās valdības eh, sastāvs ir apņēmies veikt reformas un sākt vērienīgu programmu, lai atbalstītu šo nozari Mēs cik vien iespējams eh, veicināsim ātrāk šīs programmas īstenošanu. Tā ir daļa no plašas reformas cīņai pret terorismu, un tā būs ļoti svarīga, lai atjaunotu valsts iedzīvotāju uzticību valsts drošības sargājošajām iestādēm. Tomēr mēs vēlamies būt vēl tālajošāki eh, kopā ar ES pretterorisma ko koordinatoru Žilde Kerkovu ārējās darbības dienestu un citām struktūrām, mēs pētām iespējas, kā ātri reaģēt ar visiem iespējamiem instrumentiem, lai palīdzētu Tunisijai uzlabot tās pretterorismu stratēģiju, jo īpaši attiecībā uz pretradikalizāciju un tiesību sargājošo un tieslietu mehānismu stiprināšanu. Mogherini kundze nosūtīja vēstuli Tunisijas premjeram ar virkni konkrētu priekšlikumu. Arī es rakstīju attīstības, investīciju un starptautiskās sadarbības ministram uzreiz pēc Sūsas uzbrukuma, lai apliecinātu viņam, ka Eiropas Savienība turpinās atbalstu un ka mēs vēlamies pātrināt noteikta veida atbalsta sniegšanu. Kā jau es norādīju, Tunisijas piemērs liecina par to, ka teroristi apdraud tos, kas gūst panākumus. Ja ir kāds iemesls, kāpēc Eiropas Savienībai ir jāvienojas atbalstam, tad šis iemesls ir šī valsts ar tās demokrātisko pluralistisko valdību un sabiedrību, kas ir apņēmusies sargāt demokrātiskās brīvības, plurālismu un cilvēktiesības. Mums ir vajadzīga visu resursu mobilizācija, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu sargāt un stiprināt Tunisijas pārēju uz demokrātiju. Tas nozīmē, ka visām Eiropas institūcijām un dalību valstīm ir jāveic pasākumi, kas apliecina mūsu kopīgo apņēmību. Finanšu palīdzība jau ir ievērojama. 187 miljonu divpusējais atbalsts tikai 2015. gadam vien. Tomēr es mēģināšu pētīt visas iespējas, lai vēl pastiprinātu šo atbalstu. Mūsu makrofinanciālā palīdzība šobrīd sasniedz 300 miljonus eiro, un to varētu palielināt turpmāko dažu gadu laikā. Līdz ar to Tunisija, kas ir jo īpaši nestabils reģions, uh, ir ar lielu pievienoto vērtību un tā ir būtisku pārmaiņu periodā. Mums ir jānodrošina, lai mūsu devums tiktu atbilstīgi apgūts un lai mēs sniegtu līdzekļus problēmām, ko ir iespējams atrisināt. Atbalsts Tunisijai ir strateģiski svarīgs arī Eiropas Savienībai kopumā, un tāpēc eh, daudzos gadījumos ir vajadzīgs ātrums un elastīgums, kā arī rūpīga plānošana. Tunisija pastāvīgi ir bijusi galvenā līdzekļu saņēmēja tā dēvētajos eh, visaptverošajos jeb umbrella fondos, un ir jāsekmē tās centieni ilgspējīgas demokrātijas virzienā. Šogad mēs ierosinām palielināt atbalstu par aptuveni 70 miljoniem eiro, lai varētu stiprināt jau esošos pozitīvos rezultātus, un neseno notikumu kontekstā mēs pētām, kā labāk piemērot līdzekļus, lai atbalstīt virkni prioritāro iniciatīvu. Daudz, kas ir jādara, lai konsolidētu Tunisijas augošo demokrātiju, to starp jāintegrē institūcijas, eh, jāpārveido tāds atbilstīgi valsts konstitūcija, jāveic reformas tieslietu sektorā, jāveic arī administratīva decentralizācija. Tunisijas socioekonomiskā pāreja prasa būtiskas reformas, kā arī ir jāveido labvēlīgs klimats investīcijām, izaugsmē un nodarbinātībai. Visu šo uzdevumu risināšana prasīs daudz spēku, kas būs jāatvēl daudzu gadu laikā, un visām Eiropas Savienības nozerēm ir nepieciešamās prasmes un resursi, lai sniegtu atbalstu Tunisijai. Mēs varam ieņemt būtisku lomu, bagātinot šo privileģēto partnerību, kas mums ir izveidojusies ar Tunisiju. Tunisija varēs izbaudīt to potenciālu, ko piedāvā mūsu kopienas politikas, kas var sniegt papildu iespējas mūsu partneru valstīm tādās jomās kā izglītība, jauniešu apmaiņa inovācijas un pētniecība, lauksaimniecība, kas ir ārkārtīgi būtiska joma šai valstī, un mēs kopā ar kolēģiem komisāriem pētam iespējas papildu pasākumiem, tostarp arī iespēju likt uzsvaru uz tādiem pasākumiem, kas veicinās darba vietu radīšanu pastāvošie draudi, terorisma draudi, seja bailes un aizspriedums, un mūsu reakcijai vajadzētu būt tādai, kurā mēs stiprinām saiknes, kas vieno ekonomikas un mūsu iedzīvotājus. Mums ir jābūt radošiem mūsu risinājumos, lai mēs panāktu rezultātu atbalstot Tunisijas iedzīvotājus. Paldies! Tagad uzstāsies deputāti politisko grupu vārdā un vispirms EPP grupas vārdā Gāler kungs uz divām minūtēm. Komisār kungs, es vēlētos pateikties jums par jūsu komentāriem un arī par ieguldīto darbu, ko mēs kā Eiropas Savienība un kā komisija esam ieguldījuši Tunisijas labā. Uh, Es arī vēlos paust atbalstu mm, tiem, mm, kas ir cietuši uzbrukumos Sūsā un arī Tunisijas muzejā, mm, paust atbalstu tuviniekiem. Es domāju, ka šeit mums ir radusies iespēja ar visām mūsu rīcībā esošajām iespējām atbalstīt šo augošo demokrātiju. Uh, Man pašam jau 2011. gadā bija iespēja strādāt Tunisijā kā galvenajam Eiropas Savienības novērotājam, un es zinu, ka arī daudz mani kolēģi no parlamenta bija tur otrajās demokrātiskajās vēlēšanās, Un mēs pieredzējām, ka Tunisija patiešām vēlas demokrātiju. Šajās vēlēšanās panākums neguva ekstrēmisti, lai arī bija diezgan zemes slieksnis, lai varētu piedalīties demokrātijā. Vēlēšanās eh, Tunisija nevēlējās eh, nekādu ekstrēmismu, un eh, mēs varējām viņus tajā atbalstīt. Man bija svarīgi pievērsties kādam papildu aspektam, un es gribētu, lai tas tiktu pārunāts arī ar Mogherini kundzi. Jūs jau zināt, ka ir apturēta ES uh, robežu palīdzības misija starp Tunisiju un Lībiju. Un uh, šī misija šobrīd gaida labākus laikus, taču es domāju, ka šī misija ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu Ir svarīgi paraudzīties, vai mēs nevaram izveidot CSDP misiju Tonisijas uh, eh, robežas pusē, lai varētu apturēt terorismu, teroristu un citu naidīgo elementu pieplūdumu. Teroristi tiek eh, izglītoti Lībijā, tāpat kā tie, kas eh, piedalījās uzbrukumā muzejā. Un es domāju, ka šādā veidā mēs varētu sniegt ieguldījumu, tāpēc es vēlos, lai jūs izskatītu šādu iespēju. Ja Paldies. Nākamais S&D grupas vārdā Pitēls kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godētais komisāri kungs, godētie kolēģi. Vēlos savas grupas vārdā paust uh, līdzjūtību Tunisijas uh, ģimenēm, valdībai, visiem, kas ir uh, cietuši šajā terorismu uzbrukumā, uzbrukumi, kuri vēlas sagraut Tunisijas sabiedrību, mēģinot arī, mēģinot pārvērst Tunisiju, kas ir veiksmīgākā valsts pēc arābu pavasara par neizdevušos valsti. Mēs to nevaram atļauties. Tunisijas tautu nav pelnījusi. Mums ir jāstabilizē, jāizsargā um, vēl šī vājā Tunisijas demokrātija šajā pārejas posmā. Tādēļ aicinu jūs, komisārkungs, un arī augsto pārstāvu Mogherīni uzņemties ļoti spēcīgu politisko, morālo, institucionālo apņēmšanos, lai Eiropas Savienība būtu pirmajā frontes līnijā, un es to nesaku risku uh, eh, tikai, jo, lai tas izskanētu, bet lai arī tiešām būtu konkrēta rīcība. Mums ir nepieciešams maršala plāns Tunisijai, jo Tunisiju, uh, Tunisijā tik skats uh, vissvarīgākais ekonomiskais elements - turisms. Mums ir jāre, jāatbild ļoti konkrēti. Tunisija ir tā vieta, kur. Mm, sabiedrība attīstās demokrātijas virzienā. Mēs nevaram atteikties no mūsu Eiropas vidusjūras stratēģijas un perspektīvas. Un lūk, tur arī slēpjas mūsu priekšlikuma galvenā ideja. Sociāldemokrāti lūdz piemērot maršala plānu Tunisijai, aicinām augsto pārstāvi iesaistīties šī plāna īstenošanā. Liels paldies! Vienu minūti. EKR er, varētu Tanakungs. Liels paldies priekšsēdētāju kungs terorismu uzbrukumi Tunisijā. 39 cilvēku um, nāve, no kuriem daudzi bija arī mani līdzpilsoņi Briti, varbūt arī no manas, uh, mana vēlēšana apgabala. Es vēlos izteikt līdzjūtību ģimenēm, un tas noticis tikai uh, dažas nedēļas pēc tam, kad notika uzbrukums Tunisijas uh, muzejā. Uh, notiek uzbrukums tur, kur atrodas rietumu turisti. Tas norāda uz to, kādu atbalstu mums ir jāsniedz vitāli šai sekulārai valstī, kas ir Tunisija. Ja Tunisija ir varbūt veiksmīgākais ārā pavasara stāsts, varbūt tādēļ arī uh, Tunisija ir galvenais uzbrukuma mērķis pēc Benalī uh, gāšanas. Tagad Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāatbalsta uh, jaunās uh, valdības uh, uh darbība. Uh, lai Tunisija kļūtu par modernu uh, Ziemeļāfrikas valsti citi. Turisms veido 10% no uh, eh, IKP. Šādi uzbrukumi nodara ārkārtīgi lielu kaitējumu Tunisijas ekonomikai, uh, jaunajām paudzēm. Ļoti svarīgi nodrošināt politisko stabilitāti, novērst radikala, radikalizāciju un novērst jebkādu veidu terorismu uzbrukums nākotnē. Liels paldies uh, Alde vārdā Desarnes kundze. Liels paldies! Godēties komisāra kungs, priekšsēdētāji, mēs sakām, jā, visi vien to pašu, un tas ir dabīgi, ja teroristi divkārt trīs mēnešu laikā uzbrukuši uh, Tunisijai. Tas, tas ir tādēļ, ka jaunai Tunisijas demokrātijai um, ir ļoti labi tiek panākti ļoti pozitīvi rezultāti, un tieši to vēlas iznīcināt teroristi. Līdz ar to vēl jo svarīgāk Eiropas Savienībai, jo. Uh, atbalstīt Tunisiju vairāk nekā līdz šim, gan runājot par drošību, kontrolējot robežu punktus ar Lībiju. Mums ir arī jāpiedalās un jārisina jautājumi par migrāciju. Kopā ar viņiem mums ir jāsadā pie migrācijas jautājumiem. Mums arī, protams, ir jābūt klātesošiem ekonomiskajā plānā. Jūs runājāt par uh, naudas plūsmu un eh, finansējumu, kas būtu jāpiešķir Tunisijai, ir jābūt eh, partnerības nolīgumam, tirzniecības jomā ir ļoti svarīgi, lai tas notiktu Tunisijas interesēs, aizsargājot vitāli svarīgos sektorus, turismas lauksaimniecība ir ļoti skaidrs, ka Eiropas parlaments vēlas nosūtīt vienu vēstījumu, bet kas ir galvenais vēstījums, mums ir jāatbalsta Tunisija un Tunisijas sabiedrība. Liels paldies! Un tagad goe vārdā vēršjā kundze. Efkaristu. Paldies! priekšsēdētāji. Uh, šausmas atkal ir notikušas Tunisijā trīs mēnešus pēc uzbrukumiem Bardo muzejā. Es arī pievienojos izteiktai līdzjūtībai visām ģimenēm. Šī uh, valsts. Uh, ir atkarīga uh, no turisma. 14% uh, um, darba vietu tieši turisma nozarē. Mums ir jābūt ļoti solidāriem, bet, uh, diemžēl, mēs tādi nesam. Tunisijai nepieciešams mūsu atbalsts cīņā pret terorismu. Uh, taču jārauga arī, lai netiktu nodarīts kaitējums vēl vājajai demokrātijai. Ir masīvi jāatbalsta Tunisijas ekonomika, lai jauniešiem būtu perspektīva šajā valstī. Līdz šim Tunisija saņēmas pārāk maz. Pat tā saucamā uh, palīdzība eh, tiek uh, viņiem sniegta kredītu jomā, tas palielina parādu, palielinās bezcerība, robežas uh, ir slēgtas. Mums ir jābūt uzdevuma augstumos. Komisāra kungs, varbūt, ja jūs vēlaties uzklausīt deputātus, tad varbūt uh, klausieties manī. Paldies. Būtu jābūt uzdevuma augstumos, ir uh, jāved sārunas uh, par tirzniecību, par parāda pārstruktūrēšanu. Arī jāatbalsta nabadzīgākie reģioni, izveidojot īstu partnerību tunisiešu interesēs. Uh, mēs nevaram tikai vadīties pēc uh, liberalizācijas uh, saukļa, lai no tā iegūtu tikai Eiropas Savienības uzņēmumi. Tunisija prioritāti jārīko steidzami. Liels paldies! Tagad vārds uh, Sebastijā kungam, lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Liels paldies, priekšsēdētājiem. Es vēlētos uh, izteikt līdzjūtību Tunisijas uzbrukumu uh, bojā gājušo tuviniekiem. Pirms pāris mēnešiem es piedalījos Eiropas Savienības uh, novērš, novērošanas misijā kopā ar kolēģiem, kas arī izteicās šās dienas debatēs. Mēs uh, konstatējām ļoti atklātu um, vēlēšanu norisi, tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ar kandidātiem. Arāba pavasaris ir radījis ļoti atšķirīgas situācijas, un ja eh, pavasars tik tiešām ir bijis, tad tas ir piedzīvots Tunisijā, kur no, kur no totalitārisma ir izdevies pāriet uz demokrātiju. Bet vienlaikus eh, mūsu sarunu partneri mums pavisam diskrētā sarunā atklāja, ka viņi E, jūtas vieni paši e, pamest tādā situācijā, kurā saskars ar milzīgu bēgļu pieplūdumu un citām problēmām. Bet ko Eiropa ir darījusi, lai palīdzētu Tunisijai attīstīties? Šī palīdzība ir bijusi smieklīga. Tunisijai ir absolūti steidzami nepieciešams atbalsts, protams, drošības jomā, bet arī atbalsts no ekonomiskā viedokļa, lai izdotos. Um, Piedot arī cerību jauniešiem, kur šobrīd saskars ar bezdarbu, lai uh, Tunisija tik tiešām varētu kļūt par mūsu sabiedroto un patiesu demokrātiju. Šobrīd Eiropas Savienība um, neraugās pietiekam dienvidu virzienā. Mums ir nepieciešama oficiāla pastāvīga apņemšanās palīdzēt un sadarboties ar Tunisiju. Paldies! Tagad vārds EFTD grupas vārdā uh, uz divām minūtēm, kas tālāk kungam. Paldies, priekšsēdētāji. 21 cilvēks gājis bojā. Bardo muzejā 39 uh, susā. Mēs redzam, kāda ir uh, šausminoša situācija Tunisijā. Terorisms liek uh, um, turisma nozarei. Uh, ārkārtīgi milzīgu šķēršļus. Kādēļ tas tā notiek? Iemesls ir ļoti vienkārši. Tunisija uh, arābu pasaulē ir unikāls gadījums. Viņi dodas demokrātijas virzienā. Uh, par spīti nestabilitātei Sīrijā un Lībijā. Un tas eh, šī eh, pārēj uz demokrātisko režīmu biedē teroristus, bet arī arābu režīmus, jo tas norāda, ka islams un demokrātija ir savietojami un viņiem tas nepatīk. Taču Arī Tunisija jākļūst aizvien ar eh, rietumnieciskākā, taču tur arī novērojams ārkārtīgi liels bezdarbs. Un tādējādi jau 3 mm, līdz 4 tūkstoši ārvalstu kaujinieki, kas nāk tieši no Tunisijas, tur ir ārkārtīgi liela nabadzība. Šeit varu piekrīst arī tam, ko teica Pitēla kungs, ka ir nepieciešams māršala plāns. Mēs nevaram tikai aprobežoties ar svarīgākajām nozerēm, sadarbībā par drošību, par eh, imigrāciju un tam līdzīgi. Nē, mums ir jāsniedz ekonomisks, politisks, sociāls plāns, kas būtu tātad plašāks. Mūsu ekspertīze fundamentāli svarīga. Ir jārisina arī parāda problēma. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim sniegt to, kas, ko Tunis ir pelnījusi. Tad autoritāts režīms vai terorisms. Um, nē, tunisieši var izmantot tos rezultātus, kas ir saskaņā pie tādā pavasara. Uh, Viņi tic demokrātijai. Un beig beigās arī mums ir jāpalīdz viņiem šīs ķēdes pāraut. Neatstāsim viņus vienus. Liels paldies! Un tagad DNF vārdā mm, beigums. Merci, uh, Paldies priekšsēdētājiem. Mēs, protams, vēlamies izteikt līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem. Uh, Es priecājos par Tunisijas prezidenta pieņemto lēmumu, kas pirms uh, ārkārtas stāvokļa izsludināšanas ir aizslēdzis 80 uh, salafistu mošejas, lai citas valdības sekot šim piemēram. Kopš uh, revolūcijas radikāli sprediķi ir ņēmušies tikai, ir pieņemšies tikai spēkā, bet um, pēc eh, briesmīgajiem atentātiem 18. martā un 26. jūnijā ir jāatgādina, ka Tunisija ir tas valsts, tā valsts, kura, no kuras nāk lielākais skaits džihādistu, kas eh, darbojas Sīrijā, Irākā un Lībijā. Un Alžīrijā uzbrukuma gadījumā um, runa ir par tunisiešiem, kas darbojas eh, šo uzbrucēju rindās, un eh, Tunisijā kopš 12, 2012. gada eh, Šambī kalnos arī darbojas kaujinieku grupēm, tātad mēs nevaram cerēt ne uz ko labu. Nahda šobrīd, protams, ir piedzīvojusi, zinām, atbalstu vēlēšanās, bet novērojot vēlēšanu norit, noris oktobrī es varēju tikties arī ar uh, attiecīgiem politiskajiem pārstāvjiem un atbildīgajiem un saprast, ka šī partija, kas ir islamistiski noskaņot, turpina izplatīties sabiedrībā tieši tāpat kā musulmaņu brālība. Tāpēc mums ir jābūt uh, piesardzīgiem. Um, tie, kas uh, priecājas par Bena Alī aiziešanu, varbūt priecājas pārāk. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Bostināru kungām uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Iesākumā arī es vēlos izteikt solidaritāti un izteikt līdzjūtību tunisiešu tautai, izteikt līdzjūtību daudzajām ģimenēm, kuru piedarīgie ir gājuši bojā vai cietuši teroristu uzbrukumos. Tunisija ir labākais piemērs demokrātiskai pārējai pēc arāba pavasara, bet uh, vienlaikus tas ir arī lielākais mērķis tiem, kas vēlas destabilizēt situāciju un apdraudēt demokrātiju. Tunisija ir absolūti nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts, lai uh, sasniegtu savu mērķu attīstību un stabilitāti. Tā ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts šobrīd vēl vairāk nekā jebkad pēc šiem teroristu uzbrukumiem, kuru mērķis jo bija jo īpaši ārvalstu turisti, lai apdraudētu turismu nozaru izšķirīgā brīdī. Ir nepieciešama masveida efektīva ekonomiska, finansiāla un tehniska palīdzība Tunisijai, Es uh, piekrītu kolēģim uh, Pitēls kungam, kas teica, ka ir nepieciešama šāda liela mēroga programma Tunisijai. Palīdzēt Tunisijai, tas nozīmē, ka Eiropas Savienība arī no tā iegūs, jo stabila, demokrātiska valsts ar izaugsmu būs labākais piemērs uh, citām valstīm reģionā, uz ko tiekties, ko ir iespējams sasniegt. Reformas jau ir uzsākts, valstī ir jauna konstitūcija, bet uh, tas vēl nav pietiekami nostiprināts, tāpēc es aicinu komisāru un augsto pārstāvu palīdzēt tehniski, uh, veidojot kapacitāti un vēršoties pret terorismu un īstenojot arī izlūkošanas darbu šajā jomā. Ir jādomā par eh, šiem tie grupējumiem, kas tagad darbojas arī daudzviet Eiropas Savienībā. Liels paldies! Paldies tagad vārds eh, Žākas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, kā ik viena saprātīga persona arī es uh, biju šokā pēc uh, šiem teroristu uzbrukumiem Tunisijā. Uh, Es izsaku līdzjūtību bojā gājušajiem un cietušajiem un viņu ģimenēm. Mēs nevaram atdalīt iekšējo politiku, un mums ir jāsaprot, ka mēs esam savstarpēji saistīti mūsdienu pasaulē. Par spīti šiem dramatiskiem notikumiem mums nevajadzētu par to aizmirst, un mums būtu jāstrādā vairāk, lai Tunisija arī turpmāk būtu veiksmes stāsts, kas pierāda to, kā pārēj no diktatorismu var novest pie atklāt sabiedrības. Tunisieši pirms trim dienām bija izgājuši ielās pieprasot taisnīgāku sabiedrību. Viņi vēlējās aizstāvēt uh, svarīgas vērtības pārēji. Protams, nav, nekad nav bijusi vienkārši, bet uh, uz to aicināja jauni cilvēki, kuriem bija apnikus līdzinējā sistēma, arī uh, bezcerīgums un iespēja trūkums. Par to nevajadzētu aizmirst. Tunisija arī turpmāk būtu jābūt uh, uzticamam partnerim. Mums ir jācenšas veidot atklātu sabiedrību, daudzveidīgu sabiedrību, tādu, kas būtu pretēja uh, politiskā islāma dogmām, kuras mērķis ir uh, sēt vardarbību. Es negribētu runāt par atbalstu Tunisijai. Es gribētu teikt, ka mums ir jāstrādā kopā ar tunisiešiem. Viņiem ir nepieciešama Eiropa kā partners un uh, arī sarunas par tirzniecību. Tās ir jāierakst šajā kontekstā. Mums ir jārada vairāk iespēju jaunie, visiem tunisiešiem, jo īpaši gados jauniem. Liec, paldies. Paldies. Tagad vārds pancerī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs izsakām līdzjūtību, bet arī jānorāda, ka uzbrukums susai dažus mēnešus pēc uzbrukuma Erdo ir norādus to, cik situācija steidzama. Un šeit ir runa par divām problēmām. Pirmā par visai lielu nedrošību šajā valstī, kas ļoti nopietni var destabilizēt Tunisijas nākotni, un otrs, e, šī ārkārtas situācija var mazināt pilsoņu e, brīvības, un e, tas var arī apdraudēt šo demokrātisko pārēju valstī. Līdz ar to ir nepieciešams kons atbalstīt konsolidēt šo demokrātiju lai tur būtu nepieciešama ekonomiskā sociālā izaugsme, tas ir vienīgais ceļš, kā varē, var sagraut terorismu. Eiropai šeit jāspēlē ir izšķiroša loma, tas esam norādījuši vairāk kārt parlamenta rezolūcijās, bet tagad ir jādara vairāk, daudz vairāk. Uh, Tunisijā jāpērēd tāds atbilstīgāks eh, intervencija. Jūs, Hānkungs, runājat par ambiciozu programmu, bet, diemžēl, vēl neesam pietiekami ambiciozi. Ir nepieciešams tāds finansējums, kādu mēs piešķīrām Ukrainai. Ja mēs vēlamies uh, eh, ietrok rokā Tunisiju, ir jāapzinās mūsu uh, situācija ka Tunisijas, no Tunisijas demokrāt, Baltijas pieredzes ir atkarīga visa reģiona drošība un mūsu drošība. Liels paldies! Un tagad Valenciāno kundzes un Devārdā. Efaristo, presidente, primero mis condolencias a las víctimas. Paldies! Vispirms izsaku līdzjūtību upuriem, upuru ģimenēm. Es nosodu. Um, terorismu uzbrukums Tunisijā ir tiešām jāsaprot, kas ir noticis un kādēļ šajā valstī, kur ir ļoti spēcīga uh, kultūras tradīcija, kas notiek, kādēļ uh, jaunieši nonāk uh, džihāda uh, lamatās. Drošības stratēģija, protams, ir viena no atbildēm, taču nevienīgā ar to nepietiks. Uh, Ja Tunisijā nebūs ekonomiskā izaugsme, stabilitāti valstī būs ļoti sarežģīti nodrošināt. Tunisija ir nepieciešams kas vairāk tikai par uh, parlamenta paziņojumiem vai mazām finanšu programmām. Ja mēs vēlamies izveidot demokrātiju pie Eiropas uh, durvīm, uh, demokrātiju, kas uh, um, uzplaukusi pēc. Uh, arābu pavasaram, tad mums ir jārīkojas vairāk. Jā, mums ir uh, jāatbalsta šī valsts nopietnāk. Paldies, un tagad par ņokungs esmu vārdā. Komisārkungs priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vēlreiz Tunisijā nāks piedzīvot uh, uh, šausmas un traģēdiju. Uh, pēc eh, pēdējā terorismu uzbrukuma. Mums ir eh, jāpauž eh, stingri solidaritātes vēstījums. Taču šajās debatēs arī mums jārunā par to, ko konkrēti varam darīt, lai atbalstītu Tunisiju, mūsu kaimiņu valsti. Komisārkungs, es domāju, ka vispirms ir jādara viss, eh, lai atgūtu stabilitāti Lībijā, lai, Lībi, lai Tunisija nebūtu par šīs valsts buferzonu. Tad mums ir arī jāfinansē vēl eh, vairāk, kā tu atgādināji, pats arī kungs, jāfinansē Tunisija Jaunajā kamiņu politikā ir jāparedz finansējums, kas būtu vēl lielāks. Lūk, šie ir divi virzieni, kuros mums jāiet, komisāra kungs, lai visbeidzot un konkrēti mēs varam arī paust savu solidaritāti atbalstot Tunisiju. Liels paldies, un tagad vārds Gomeša kundzēs un devārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Terorisms Ziemeļāfrikā, protams, rada draudus um, uzbrukums par domusējā, susas uh, pludmalē, pierāda to, ko nozīmē organizētā noziedzība un terorisms, kuram nav robežu. Tiek savarvēti cilvēki visur, pateicoties um, stabilitātes trūkumam, pateicoties bezdarbam. Mums ir jācīnās pret islāma valsti un nevajadzētu aprobežoties tikai ar Sīriju un Irāku. Mums ir jāatbalsta Tunisija. Valdība, kura ir nākus pie varas pēc demokrātiskām vēlēšanām, ir pelnījusi uh, atbalstu. Mums ir jādomā par šīs valsts uh, kapacitātes stiprināšanu, mums ir jācenšas rast veidu, kā atbalstīt arī bēgļus. Ir jācenšas uh, iznīcināt šo cilvēku tirzniecības tīklus, kurus arī uh, Uh, finansē un atbalsta teroristi. Ir nepieciešama solidaritāte un atbalsts Tunisijai, ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme. Tas ir izšķirīgi arī Eiropas nākotnē. Paldies tagad vārds Gīles kundzei. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, arī es vēlos nosodīt uh, briesmīgos terorismu uzbrukums Tunisijā, kur mērķis bija galvenokārt Eiropas uh, pilsoņi. Uh, Liels skaits britu, tā skaitā arī no manas uh, pārstāvētā vēlēšana iecirkņa. Tas mums uh, lika atcerēties par iepriekšējiem uzbrukumiem, piemēram, Londonā, un es vēlos izteikt visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm un arī Tunisijas tautai, kur piedzīvoja uh, šo te uzbrukumu otro reizi pāris mēnešu laikā. Uh, Tunisija ir piemērs citām valstīm reģionā. Tāpēc mums ir jāpastiprina savu apņemšanās vēl vairāk, mums ir jāvēršas pret terorismu, mums ir jāuzsāk attiecīgs dialogs un eh, jāpanāk tas, lai tiktu ievērot starptautisko tiesību principi. Mums ir eh, jācenš strādāt arī pie preventīviem pasākumiem. Un tā kā turismas ir otrā lielākā nozara, kurā ir nodarbināts vislielākais skaits eh, iedzīvotāju Tunisijā, tāpēc mums ir jādomā par drošību šajā nozarē ne tikai eiropiešu vārdā, bet arī pašu tunisiešu vārdā. Liels paldies, un tagad vārds Ajels Sanders kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos izteikt. Uh, solidaritāte un līdzjūtība bojā gājušo un cietušo ģimenēm, arī Eiropas pilsoņiem, bet arī Tunisijas pilsoņiem, kur gāja bojā SUS uzbrukumā. Mēs arī piedzīvojām to, ka tunisieši eh, centās eh, stāties, spēk, stāties ceļā briesmām un aizsargāt uh, turistus paši ar eh, savu ķermeni. Tunisija ir eh, demokrātija arābu eh, pasaulē, tā miermīlīgi īsteno reformas un tā veicas labāk nekā citām valstīm šajā reģionā. Tūkstošiem tunisiešu um, iesaistās džihādā, lai gan viņi paši 2010. un 2011. gadā centās izveidot jaunu valsti. Viņi bija cerība pilni, bet ko tad starplaikā ir darījusi Eiropa? Jāsaka, neko lielu. Bet uh, Tunisijā slēpjas arī mūsu pašu drošība un mūsu pašu demokrātiju. Šiem jauniešiem, šiem cilvēkiem ir nepieciešams mūsu atbalsts demokrātijai un nākotnē, tāpēc ir nepieciešama tik tiešām nopietna atbalsta programma. Paldies! Līdz ar to um, tagad uzsāksim brīvā mikrofonu procedūru. Trīs deputāti pieteikušies. Front, Franculiks kungs šķiet nav zālē. Un tagad Marijas kungam vien, vārds uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Nesenie teroristu uzbrukumi Tunisijā um, bija šokējoši. Tas noved arī pie ārkārtas situācijas izsludināšanas Eiropas Savienībā ir nepieciešama stratēģija, lai apkarotu terorismu šajā pasaules reģionā. Mums ir jāsāk ar to, ka mēs strādājam pie ekonomiskās izaugsmes Tunisijā. Ir jāparaugās uz tiem iemesliem, kas ir noveduši pie nabadzības šajā reģionā. Ir jāatzīst arī, ka šajā valstī ir milzīgs ārējais parāds. Uh, Ben Ali 23 eh, gadus bija pie varas un arī viņš atbalstīja un veicināja šādu parādu pieaugumu. Jāsaka, ka to savulaik atbalstīja arī daudz Eiropas pārstāvi. Es domāju, ka mums ir jāizdara secinājumi no pagātnes notikumiem. Paldies, paldies tagad vārds Jakovčič kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Tunisija terora aktu veikšanai netika izvēlēta nejaušības pēc, un ne jau nejauši tika izvēlēta tieši turisma nozare. Daudzi nevainīgi cilvēki ir cietuši, to starp daudzas ģimenes mēs vēlamies paust viņiem savu solidaritāti un paust solidaritāti arī visai tautai. Uh, Komisāra kungs, mums ir jādara viss iespējamais, lai Tunisijā nodrošinātu mieru un stabilitāti. Tam ir vajadzīgi dažādi palīdzības veidi, pirmkārt jau institucionāla palīdzība un drošības pasākumi, taču mums ir jādara vairāk, jo Tunisija ir valsts, kas var kalpot par piemēru visam tam, kas ir nogājis greizi pēc arābu pavasara. Tomēr Tunisija ir arī labs piemērs un palīdzēsim šai valstī tik labi, cik mēs to spējam. Paldies! Un tagad Mogherīnī kundzes vārdā vārds komisāram Hānam. Paldies, priekšsēdētāji! Es pateicos par šo diskusiju un uh, es varu apliecināt, ka Tunisija saņem daudz uzmanības un pēc eh, pēdējiem uzbrukumiem es eh, aicināju Tunisijas valdību ne tikai paust solidaritāti, bet arī parādīt Eiropas iedzīvotājiem, ka neraugoties uz notikušo, uz Tunisiju vienalga var braukt un pavadīt tur atvaļinājumu. Viņi gan ir lūguši, eh, viņi gan ir norādījuši, ka šobrīd viņi ir ļoti aizņemti ar pašreizējās situācijas risinājumu, taču mums ir svarīgi stāvēt viņu pusē un viņus atbalstīt. Es eh, arī atbalstu tos komentārus, kur tik norādīts, ka ir vajadzīgs kopīgs maršala plāns. Eh, te nav runa tikai par Tunisiju, bet arī citām reģionu valstīm, kas varētu būt kandidātas tādam atjauninātam 21. gadsimta maršala plānam. Un es vedu sarunas ar mūsu dienestiem un arī ar Pasaules banku, kas šajā jomā ir vispieredzējušākā, lai mēs varētu izveidot tādu pamatmehānismu. mehānismu Es jau varu tagad pateikt, ka Tunisijā mūsu pārstāvība ir ļoti izteikta. Mēs mēģinam atvēlēt arī atbilstošus līdzekļus. Un uh, vakarā vēlāk mēs runāsim arī par Kukankungu ziņojumu un kaimiņu attiecību politiku. Un mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt stabilitāti reģionā. Un, lai mēs to varētu darīt, mums ir jābūt arī institucionāli un finansiāli elastīgiem. Tāpēc es vēlos jums izteikt lūgumu. Tā kā mums ir vajadzīga fleksibilitāte, lai nodrošinātu stabilitāti, es vēlos lūgt jūsu atbalstu. Drošības no jautājumi Es zinu, ka tie ir manā laukuma pusē un um, augstā pārstāve jau ar tiem nodarbojas. Un uh, tie ir cieši saistīti ar situāciju Lībijā. Es vēlos arī teikt, ka Tunisija ir iekļaut arī 20. jūlija ministra padomes uh, darba kārtība un arī Tunisijas pārstāvis eh, Bakuči kungs eh, būs eh, kopā ar mums pusdienās, un sarunas ir gaidāms ļoti intensīvas. Paldies! Pateicos, komisāra kungs! Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma.